Thank you for being here. Paldies, ka esat ieradušies. Un paldies tiem, kas piedalījās kopīgajā sanāksmē ar kultūras komiteju. Tā bija ļoti noderīga. Un tas ir arī mūsu ierastais sadarbības veids ar citām komitejām, kādēļ tad arī, lai mēs nesastrādātos ar kultūras komiteju. Tagad gribētu sākt darbu, jo pulksten 12.30 precīzi mums ir jānoslēdz šī sanāksmes daļa, un tad atkal turpināsim pulksten divos, kad mēs apmainīsimies ar viedokļiem ar Marijas Taisens kundzi. Taču tagad mēs nodarbosimies ar darbinieku nosūtīšanu pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros. Šeit mums ir grozījuma apsvēršana. Un tagad došu vārdu referentiem. Jūs varat uh, izvēlēties runāšanas secību, kādā veidā to vēlties paši. Morants Šatjē kundze, jūs varat akt, vai arī kolēģis, lūdzu. Merci infiniment, <clears throat> Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka jūs arī e, precīzi izprotat mūsu sarbības metodi. Un kā jau esam iepriekš, arī šodien attiecīgi kopā prezentēsim šos jautājumus un pārstāvēsim um, šos grozījumus uh, pa blokiem, jautājumu blokiem. Un tā ir tāda ierasta darba kārtība. Priek, pirmkārt, priekšsēdētāji, es lūdzu kolēģis, mani atvainot. Par radušo situāciju. Mēs, protams, prezentējam šos grozījumus iespējami uh, laicīgi, bet tas reizē nozīmē, ka nav pieejami tulkojumi visās valodās, visiem grozījumiem. Uh, nu, kopš pirmdienas ir pieejami grozījumi latviešu, uh, piedošana, angļu valodā. Un um, tas ir varbūt tātad pirmais solis. Uh, Un uh, ceru, ka uz tā pamata daudzi var jau strādāt un iepazīties ar šiem grozījumiem, bet līdz ko iespējams, mums, protams, būs pieejami arī grozījumi jūsu valodās par visiem dokumentiem, lai jūs varētu attiecīgi ļoti precīzi izsekot, jo šajā jautājumā, kā vienmēr, ļoti svarīga terminoloģija. Šodien nozīmīgā fāze, tātad, ko mēs esam šobrīd, es un Agnes kopā arī ļoti saskaņotie vēlamies jums pateikt, ir šāds vēstījums, uh, uh, nu tātad katra politiskā grupā ir iesniegusi savus grozījumus. Un jūs arī tā tos esat redzējuši, un mēs strādājam uz grozījumu pamata. Tādēļ es un man līdzreferente šobrīd esam tādā uzklausīšanas posmā. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs sastrādātos, mēs arī uzklausītu nacionālās delegācijas, pārstāvniecības Eiropas Savienībā, daudz citas puses. Jo, manuprāt, ir svarīgi, lai kāds varētu paust savu viedokli. Un līdz ar to arī to noformulēt kā grozījumu. Kopā mēs tiešām esam sasnieguši gandrīz 600 eh, grozījumus. Paldies jums visiem to, un otrs puses arī paldies, ka nevairāk. Jo, nu, šāds milzīgs eh, grozījums skaits, tas nozīmē, protams, ka te ir vairāk deputāti, kas ir ļoti jau liela eksperta šajos jautājumos. Un tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs redzam tādas saulīt tēmas un veidojam šos grozījumus, sakupam tos līdz zināmiem blokiem. Tādēļ mēs, protams, vēlamies strādāt atvērtu metodi, vēlamies panākt līdzsvarot tekstu, lai ne, panā, nekādā ziņā neusturētu šo šķelšanos starp austrumiem un rietumiem, um, nodrošināt tiešām tādu Eiropas di ekonomikas dinamiku un reiz arī godīgu konkurenci. Un tas nozīmē, ka visi šie daudzie grozījumi prasīs ļoti daudz enerģijas, lai mēs to kopā arī izstrādāt. Tādēļ šie grozījumi īstenībā mēs redzam, puse ir aptuveni par apsvērumu punktiem un puse ir kaut kur arī par mm, pašu direktīvas pamattekstu. Tātad par politiskām grupām, kā mēs redzam, EPP 179 grozījumi, Paldies par daudzajiem grozījumiem no sociālistiem kāds simts. Pēc tam trīs politiskās grupas EKR, ALDE, GOE, kaut kur 50 grozījumu. Zaļie aptuveni 30 un FTD 6, 7. Nu, Agnes, es domāju, mēs varētu ķerties tagad pie pašu grozījumu prezentēšanas. Un sāksim ar jautājumiem, kas skatieši par norīkošanas ilgumu un tiesībām, ja noteikumiem, kurus tieši piemēro šiem jautājumiem. Kādi 170 grozījumi ir tieši par šiem jautājumiem. Un uh, tas, protams, ir pats svarīgākais jautājums par kādu tiesisko tārtu starp baudu norīkotie darbinieki tālāk par 24 mēnešiem, vai to mēs mainām, vai nē. Nu, ir arī, kas saka, pa 3 mēneši, 2 mēneši, 12 mēneši vai 6 mēneši. Arī jautājums līdz ar to, kā mēs pat redzam ar iespēju variantu 36 mēnešu periods, tātad pagarināms. Un es ceru, ka es nerunāju pārāk ātrūkiem. vai arī, protams, tad saskaņot ar noteiktajām tiesībām sociālās apsarošanāšanas jomā. Un vienlaikus arī nosakot atsevišķas atkāpes un iespējas, eh, iespējamās atkāpes, kā to nu, paredz valsts likumdošana. Tālāk, ņemot vērā, summējot dažādu veidu norīkotos darbīšanas darba periodus, ja varbūt vienu darbinieku nonāk atšķirīgi uzņēmumi. Tātad tā ir atsevišķa klauzula, uh, Um, bet uh, jāatzīst, ka šobrīd mēs to ņemam vērā tikai tad, ja šis norīkošanas periods pārsniedz ilgākā sešus mēnešus. Nu, lūk, par šādu variantu mums arī vēl vajadzēs diskutēt. Kopumā mēs redzam, ir lielais uzstādījums tieši par ilgumu, un par to es visvairāk, uh, jums vislabāk varēs izstāstīt mana kolēģa Agnes. Liels paldies arī no manas puses. Paldies visiem kolēģiem, kuri piemēroja tik lielus pūliņus, lai piedāvātu savus grozījumu priekšlikumus. Es tiešām esmu pārliecināta par to, ka mēs panāksim to labāko, ja ik viens centīsies dot savu ieguldījumu kopīgā risinājumā. Un ļoti daudz cilvēku ir veltījuši daudz laika, piedāvājot šādus priekšlikumus. Izteikšos par priekšlikumiem saistībā ar koplīgumiem. Par šo jautājumu tika piedāvāta virkna grozījumu, kur piedāvāja, lai visi koplīgumi attiektos uz norīkotiem darbiniekiem, piemēram, ir daži, kas attiektos uz konkrētu geogrāfisko vietu, profesiju vai sektoru. Uh, vai arī Šeit tiek pieminēts arī īpašas uh, profesionālās organizācijas un to pārstāvniecības. Tad ir cilvēki, kas pieprasa lielāku skaitu koplīgumu, un tad ir cilvēki, kas piedāvā grozījumus, lai būtu tikai tādi universāli koplīgumi. Tādu iemeslu dēļ kā pieejamība, informācijas pieejamība, par šiem koplīgumiem. Tātad aptvērums uh, ir ļoti plašs šis diapazons priekšlikumu vidū. Elizabete, par atalgojumu. Jā, nu arī šeit saņem vairākus grozījumus, kas um, vēlētos atgriezties pie tā formulējuma, kas jau bija iepriekš, kur mēs runājam minimālā alga, um, nevis atalgojums angliskais būtu minimum rates to pay, nevis remuneration. Bet tad šā gadījumā mēs tomēr jau runājam par iespēju. Mēs ņemam visam vēl papildus cits piemaksas, ja, kur ir ļoti fiziski smaga darba piemaksa vai daudz cits veida īpašās piemaksas, kas varētu būt, un tas kopā pakļaus vispārējam um, mm, šim terminam. Uh, un tas ļoti svarīgi, lai varētu pielīdzināt arī e, norīkotos darbiniekus un vietējos darbiniekus, kas tiek um, nostādīti uz vieniem pamatiem un ka līdz ar to tiek pārtraukta sociālā, uh, sociālā tiesību graušana un negodīga konkurence. Tātad tas, tas kopā mēs, ko varētu iekļaut vienā terminā, atalgojums. Tālāk ir kā 23 grozījumi kas vēlas precīzi noteikt, kas īsti ir atbildīgs par atalgojuma noteikšanu. Un pēc tam godīgi man jāatzīst, ka abu mūsu līdz referentu izpratne ir tāda, ka jāraksta ir eh, tādā veidā, lai mēs tā ir pateiktu, ka atalgojumu nosaka dalībvalsts. Ne jau Eiropas mērogā, bet to var noteikt tiešām dalībvalsts, bet nevis Eiropa. Mm. Tālāk. Tālāk atkal ir kādi divi grozījumi. Atgriežas pie Slovākiju prezidentūras idejas, kas paredz, ka nosakam sarežģītu sistēmu kuri skatot tieši šo sešu mēnešu periodu, un otra sistēma, kuru piemēro 24 mēnešiem, un trešo sistēmu, kurā piemēro uh, ilgumam, kas jau ir vairāk nekā 24 mēneši. Tātad trīs atšķirīgi regulējumi, trīs atšķirīgām situācijām. Nu, padomi gan pati atteicās no šādas nostājas, un viņi pat vairs par šādu variantu nediskutē. Bet interesanti savukārt, kā paši autori. Nu, mums skaidro šo situāciju, bet vienlaikus arī mēs saprotam, ka es un Agnes, mēs esam par sistēmu, kas īstenībā būtu vienkārši administrējama, skaidri saprotama un līdz ar to skaidri izkontrolējama, jo līdz ko mēs redzam sarežģītāku sistēmu. Jums, piemēram, ir bijusi līdzīga situācija ja mums redzēja jādomā, kā to arī spēsim izkontrolēt par norīkotiem darbiniekiem, tātad ir ļoti svarīgi, lai teksts vienkārt būtu saskaņots ar um, uh, iespējamo kontrolēm pēc būtības, ja, lai mēs spētu to izkontrolēt, jo, ja izveidosim pārāk sarežģītu sistēmu, tad to nespēsim. Tālāk ir ir jānodrošina, ka mājaslapās, ko izno, ko apkalpo dalībvalstis, būtu apkalpot visu informāciju, arī, piemēram, par atalgojumu aprēķinu. Tātad es jau minēju eh, kontroli, atsaucas uz eh, norīkotiem darbiniekiem un arī uzņēmumu iznotais darbs, lai viņi saprastu, kad viņi organizē savu darbu, kādas normas viņam jāņem vērā un kas viņam jāievēro. Eh, un tad runājot par um, izmaksu izslēgšanu no algas, kas arī attiecas atalgojumu, tas arī ir saistīts, un tad vēlāk izteikšos par apakšlīgumu, bet sākumā par šiem izdevumiem un par konkrētu izmaksu izslēgšanu no algām. Jo pastāv tādi priekšlikumi, kurus piedāvā cilvēki, kas vēlas, lai tiktu piemērots nacionālajie likumi par izdevumiem saistībā ar ceļošanu un izmitināšanu. Šim eh, nu, norīkoto darbinieku garantiju, piedāvāto garantiju kodolām. Tāpat šie locekļi, kas piedāvā šos priekšlikumus vēlas, lai mēs nodrošinam to, ka šie izdevumi par ceļošanu un uh, dzīvošanu nevarētu tikt um, atskaitīti no algas. Tas attiecas arī uz apmācībām vai aprīkojumu iegādi. Tātad cilvēki vēlas plašāku aptvērumu atalgojumam. Uh, kur jābūt skaidrībai par šiem atskaitījumiem, tas attiktos, attiektos ne tikai uz ceļošanu un māju izmitināšanu, bet arī uz apmācībām un aprīkojumu. Un, protams, mēs zinām, ka ir arī tādi cilvēki, kas šeit neatbalsta šādas priekšlikumus, bet par to mums ir jādiskutē, sagatavot šo teksta galīgo noslēgumu. Un tad atgriežoties pie apakšlīgumiem, šis jautājums arī ir vairāk vai mazāk saistīts ar to, uh, kāda veida koplīgumi tiks piemēroti. Ir iesniegta vesela virkne grozījumu par šo jautājumu. Liela daļa no tiem vēlas grozīt vai izsvītrot uh, komisijas piedāvājumu. Ja mēs pareizi atceramies, tad komisija piedāvā to, ka jā, pastāv nacionāls pienākums apakšuzņēmējiem. Uh, tad šis pienākums ir jāpiemēro arī norīkotiem darbiniekiem. Un ja šāds, šādi pienākumi ir inkorporēti uzņēmuma līmeņa apakšlīgumā, tas nozīmē, ka šādi līgumi būtu jāpiemēro arī norīkotiem darbiniekiem. Tātad šeit ir šīs attiecības starp koplīgumiem un apakš uzņēmumiem. Ir pāris grozījumu, kas atbalsta šādu ideju, un ir arī virkne grozījumu, kas to neatbalsta ar pamatojumu, ka uzņēmuma līmeņa kublīgums nekad nevajadzētu piemērot norīkotajiem darbiniekiem, piemēram, tādu iemeslu kā diskriminācijas dēļ. Lūdzu, Elizabet. Jā, pavisam īsi par izmitināšanu jeb uh, dzīves vietām. Uh, Te ir daži grozījumi, kas tieši vēl nostiprina to, ko arī mēs jau esam nu, ierosinājuši kā ideju, tātad, ka mēs cienam un nodrošinām cilvēkiem tiesības uz labiem dzīves apstākļiem. Tas, protams, nebūs nekāds pārsteigums, jo mēs zinām, ka īstenībā realitāte šobrīd ir nopietna problēma, un to izprot daudzas politiskās grupas. Okay, thank you. And then for me, that... Labi, un no manas puses pēdējais jautājums būtu par šīm paskastīšu firmām. Ir vesela virkne grozījumu, kas nodarbojas ar tā, tā saukto legālo norīkošanu un nelegālo norīkošanu. Un šeit tiek uzskatīts, ka šeit būtu jāpiemēro mītnes valsts noteikumi, citi atkal vēlas, lai tiktu piemērotas saņēmē valsts noteikumi, un citi priekšlikumi piedāvā noteikti pienākumu uzņēmumiem nodrošināt zinām apgrozījumu tajā valstī, no kuras tiek norīkot šie darbinieki, vai arī šie uzņēmumi drīkst norīkot tikai tajos jomās, tajos sektoros, kas atbilst tiem sektoriem, uh, kuros šie uzņēmumi arī aktīvi darbojas savā mītnes valstī. Tātad tā ir citādāka pieeja. Taču galvenā ideja ir tāda, ka minimālie periodi uz minimālie periodi, uz kuriem šie darbinieki ir pieņemti darbā, arī jāņem vērā apsvērumos par norīkošanu. Uh, Šeit jautājums ir par ļaunprātīgu izmantošanu un to, ka norīkošana nedrīkst pārsniegt vairāk kā divas jurisdikcijas, un ja tas tā notiek, tad mītnes zemes valsts ir prie, likumi ir prioritāri. Izņemot, protams, ja otras valsts likumi ir daudz labvēlīgāk. Un tad vēl bija vesela virkni jautājumu, par kuriem kolēģi uzskata, ka mums e, nevajadzētu šobrīd pieņemt jaunas normas. Šeit galvenokārt e, jāpievērš uzmanību labākai pārvaldībai, esošo likumu īstenošanai, kur jāīsteno e, jau esošajām institūcijām, īpaši tas attiecas uz 3. un 4. pāntu no šobrīd pastāvošās darbā norīkošanas direktīvas. Manuprāt, un arī Elspēta tā domā, ka labāka norma īstenošana ir būtiska, un šie aspekti ir jāīsteno paralēli. Un tas ir viss no manas puses. Labprāt dzirdēt jūsu viedokli. Uh, Nu, un tad vēl jā, par pagaidu darba aģentūru lomu. Eh, par to, ka arī viņas iekļautu šajā norīkoto darbinieku direktīvā. Nu, te ir atsevišķi grozījumi, kas to ierosina, bet, lai gan arī varu neiet tik tālu. Un, saka, ir jānosaka, zinām, ierobežojumi. Un vairāki deputāti vēlas atgriezties pie 3.9. panta, ko ierosina svītrot komisija. Uh, un tādā ziņā atkal ievies daudz striktāks normas nekā to paredz komisija. Un uh, mums tā tad ir jāskatās, uh, ka mēs saglabājam šo kopīgo virzienu, kā mēs to redzam. Paldies! Paldies! E Tagad došu vārdu Makintārs kundzei, kas pārstāvēja EKR kā ēnu referenti. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos pateikties referentiem par līdz šim paveikto darbu. Apzinos, ka iepriekšējās viedokļu apmaiņās es jau esmu runājis par veselu virkni jautājumu. Manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski nesadalīta Eiropa. Un, manuprāt, daļa no šiem piedāvātajiem grozījumiem atspoguļo to, ka pastāv diezgan ievērojams plaisas, un mums vajadzētu izvairīties no šādas nošķiršana starp austrumiem un rietumiem, un es domāju, ka šeit mums vēl daudz darba darāms, lai atrastu konsensu. Mums ir jārīkojas pragmatiskā veidā, atrast pragmatiskus, efektīvus uh, risinājums, kas eh, nodar gan darbiniekiem, gan uzņēmumiem, gan valstīm. Tas ir diezgan smags darbs, kas mūs gaida priekšā. Mums ir jālikvidē tās iespējas, kas um, padara iespējam šādu viltoto darbinieku nosūtīšanu. Taču es negribu, lai būtu tādi pasākumi, kas pieļautu protekcionismu un kurus valstis iespējams var izmantot kā protekcionisma instrumentus, un to es nožēlot, ja tā notiktu. Un es baidos, ka pretēji tam, ko teica Agnēs, es domāju, ka mums tiešām ir jākoncentrējas uz esošo normu īstenošanu, pirms mēs kaut ko pilnībā grozām tādā jomā, kas ir ārkārtīgi sarežģīta likuma un normas ziņā. Divi konkrēti aspekti. Pirmkārt, ilgtermiņa norīkošana, kuru bieži izmanto uzņēmumi, kas norīko savus darbiniekus intrakorporatīvos ietvaros. Dažreiz ir tādi līgumi, kas tiešām pieprasa, ka ievērojumu laiku darbiniekiem jāpavada citur. Un mēs eh, vēlamies nodrošināt uzņēmumiem tādu elastīgumu, lai tie varētu aktīvi rīkoties. Un es ceru, ka uh, re referentes uh, labvēlīgi raudzīsies uz maniem piedāvātiem grozījumu priekšlikumiem saistībā ar šo jautājumu. Otrs punkts ir patiesas izpratnes radīšana par jauniem darba veidiem. Piemēram, ražotāji vienkārši tirgo savas preces, bet patiesībā uh, tirgo arī visu pakalpojumu paketi, kas ir saistīta ar šīm precēm. Un es vēlos pateikties Mat Matinai par šī rīta norganizēto tikšanos ar uzņēmumiem, kas mums stāsta par savām problēmām, kad viņiem ir uh, jāremontē kāds aprīkojums un ko viņi piedāvā kā savu pakalpojumu daļu. Un tas ir jāizdara rekord laikā. Uzņēmumiem nav laika uh, pieteikt, uh, reģistrēt un aizpildīt dažādas formulārus, un mums ir jāatzīst, un, ka pastāv šāda jauna rīcība, jauni darba veidi. Paldies! Došu vārdu Džabalaus kundzei un vēršos pie visiem. Mums ir jāizsakās īsi, jo nav tik daudz laika. Lūdzu, Džabalaus kundze. Paldies! Man ir mazliet grūti izteikties īsi, ņem, ja vēlamies ņemt vērā pilnīgi visu, kas tika minēts, bet vēlos pateikties referentiem par prezentāciju. Es domāju, ka mums vēl ir tāls ceļš priekšā ar visiem šiem 500 grozījumiem, kas runā, kas uh, liecina par to, cik šie jautājumi ir būtiski un arī par to, cik dažādi ir mūsu viedokļi. Es nekoncentrēšos uz kvantitāti, bet gan uz kvalitāti grozījumu vidū no Aldes puses, un mēs ķeramies klāt pie tādām problēmām, kuras pieminējām arī iepriekšējās viedokļa apmaiņās. Tā kā netika rīkot e, ēnu referentu sanāks, tad tagad es publiski aicinu līdz referentēm apsvērt visus šos piedāvātos grozījumus, izpētītos e, ļoti rūpīgi un piedāvāt risinājumus un darīt to tādā veidā, ka ka mēs aplūkojam visu plašāk nekā tikai aplūkojot nacionālās esošās normas. Es vēlos, lai mūsu kompromisi balstītos uz datiem, faktiem, eksistējošo jurisprudenci, lai mūsu prasības būtu reālas attiecībā pret tiem, kas norīko darbinieks. Tādēļ es šodien no rīta norganizēju šīs brokastis kopā ar uzņēmumu, jo gribēju, lai uzņēmumu pastāst, kāda ir reālā situācija un problēmas un izaicinājumi. Īsti pieminēšu četrus jautājumus, bet esmu jau tos pieminējis, tā kā jums tie ir zināmi. Sākumā ilgums. Man vēl joprojām ir bažas par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz laiku, taču gribētu dzirdēt, vai šī izpildu direktīvas normas skar šos jautājumus par uh, norīkošanas um, īstumu vai nē, par šiem viltotajiem norīkojumiem. Un tad runājot par ilgumu, ir skaidrs, un par šiem atalgojumiem, es zinu, ka ir uh, deputāti no tādām valstīm, kur pastāv minimālās algas, un viņi piedāvā attiecīgus grozījumus, un ir tāda, kur tāda nav, un tad ir attiecīgi grozījumi. Šeit mums jāatrod kompromiss. Tad runājot par apakšlīgumiem, šeit ir nepieciešams normas, jo daži apakšlīgumi ir pārāk neskaidri, un es ceru, ka pastāv kopīga vēlme izsvītrot šo daļu no priekšlikuma, jo tā ir ļoti neskaidra. Un, nu, vēlos pieminēt pēdējo jautājumu par transportu. Manuprāt, ar to nevar tikt galā šīs likuma ietvaros. Mēs vēl gaidām no kolēģis uh, konkrēts piedāvājums saistībā ar transportu. Manuprāt, mums tas ir jāņem, būtu jāņem vērā, jo tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un noslēgumā vēlos tiešām uzstāt uz to, lai normas tiktu skaidrs, būt skaidras eh, uzņēmumiem, lai mēs neuzliktu papildu birokrātisko slogu vai finanšu prasības. Mēs visi gūstam labumu no norīkotiem darbiniekiem. Abas valsts, kas strādā šajā jomā, iegūst iespējas ekonomiskai izaugsmēji. Tādēļ pakalpojumu mobilitāte ir jānodrošina nākotnes paudžu vārdā. Un, manuprāt, šis aspekts ir jāpatur prātā. Ar prieku lūkojos mūsu turpmākajā sadarbībā un intensīvos ēnu referents sanāksmēs. Paldies! Thank you, uh, madam. Uh, paldies! Tālāk arī kundze lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies mūsu abām līdzreferentēm. Kā tev reiz viņas eh, brīnišķīgi apliecināja savu atvērtību un uh, savas lieliskās darbspējas. Uh, Paldies arī par šodienas prezentāciju, kurā jūs iepazīstināt ar vairākiem grozījumiem un šiem grozījumiem blokiem. Ja mēs skatāmies uz uh, sistēmu kopumā, mums jāskatās un izies punkts, kāds ir. Mums visiem tas ir vienāds atalgojums par vienādu darbu, vienā un tā pašā vietā. Gal galā šis skaidrs princips, ko arī vēlreiz ir apliecinājis priekšsādātais Junkers. Tas ir pats pirmais solis. Tas ir mūsu izies punkts. Tālāk, mums ir jāatzīst, ka, protams, kā ir milzīgas atšķirības darba tirgu, ir liela plaisa un arī ir atšķirīgi darba noteikumi, darba likumi, kas regulē darba tirgu. Turklāt ir spēkā atsevišķi koplīgumi, tie dažkārt ir reģionāla rakstura, dažkārt ir nozars rakstura, dažkārt tikai viena uzņēmuma. Līdz ar to arī atkal ir ļoti sarežģīti, bet ir visu laiku jāsaglabā šis princips vienāds atlāgums par vienādu darbu. Uh, nedrīkst būt tā, ka tā ir sacensība, kurš maksā mazāk. Nu, lūk, līdz to mēs to vēlamies nostiprināt ar saviem grozījumiem, un es priecājos, ka jūs to dzirdat. Uh, mēs vēlētos tiešām, lai mums būtu iespējams vienmēr atsaukties uz kopu līgumiem un tos pilnībā izmantot. Manuprāt, atalgojums. Nu, tie ir tam, protams, jāatspoguļo reālā darba tirgus situācija konkrētajā dalībvalstī. Un dalībvalstīm ir jānodrošina tiesības aizsargāt savus sociālos standartus. Tādēļ ir katrā ziņā nosaka skaidrs ierobežojums ilgumam, norīkošanas, darbinieku norīkošanas ilgumam, jo norīkošana pat pēc sevis, pēc būtības, ir tikai īslaicīga parādība. Mēs negatīvām liek cilvēkiem iespēju doties uz uh, kādu valsti un strādāt tur. Tas nav šis jautājums bet, ja runām par norīkošanu, tai vienmēr jāpaliek īslaicīgai. Tad, eh, nu, noteikti tas, ka ir jāapsaka, labi, jūs turpināt uh, strādāt ilgāk, bet tad, ja jūs kļūstat par uh, imigrējušo, jeb ieceļojošu strādnieku, un tad jums, piemēram, cits noteikums, nevis vairs norīkotā darbinieks nu, likums. Nu, kādā ziņā es ar lielu nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies. Tālāk ir Raikas kundze. Jā, ja, paldies arī no manas puses, paldies līdz referentēm un visiem mēnu referentiem, kas iesnieguši, un visiem deputātiem, kas iesniedz grozījumu. Skaidrs, ka mums parādās atšķirības mūsu viedokļos. Vienlaikus es tomēr arī lasot grozījumus redzu, ka ir liela vēlme no visiem, vai nu no gandrīz visiem, kas strādā pie šiem jautājumiem, panākt labu līdzsvaru starp, pirmkārt, brīvību, kas ir pamatbrīvība, tiesības sniegt pakalpojums, un otrs puses spēcīga darba ņēmēja aizsardzība. Un mums ir iespējams atrast kopsaucēju. Bet, nu, kopumā, protams, ir tā, ka mēs savus grozījumus sagatavojām, lai panāktu konkrētu rezultātu, kas būtu ieguvums visiem eiropiešiem. Pirmkārt, ieguvums tiem, kas ierod citā valstī, lai strādātu, un vienlaiks arī jau, kur izstrādā uz vietas lai mēs nesaraidītu cilvēkus vienu pret otru, bet eh, nodrošinātu viegu veiksmīgu pozīciju un iegūmu situāciju visiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs apzinoties, ka mums ir brīvības sniegt pakalpojums, līdzekļus tikpat svarīgi aizsargāt arī darba ņēmē tiesības. Jo darba ņēmē pārvietošanās brīvība ir viena no tiešām pamatbrīvībām, un tas ir skaidri atspoguļo arī šajā dokumentā. Par algu atalgojumu. Te tomēr jānosaka plašāks traktējums, un tas arī iekļauts man un mūsu iesniegtajos grozījumos. Mēs redzam, ka īstenībā ceļošanas un uzturēšanas izdevumu atskaitīšana, jeb naktsmīšu uzdevumu atskaitīšana ir reāla problēma. Uh, ar šobrīd piedāvāto variantu sanāk, ka mēs nevarētu veikt šāds saskaitījums par ilgumu. Tas ir jāprecizē. Šobrīd direktīva nosaka, ka uh, norīkošana ir, ir īslaicīgu raksturu, un lai mums būtu juridiskā taisnība, tā paļā, tiesiskā paļāvības vārdā mums jānodrošina skaidrība, cik ilgi mēs uzskatām, kas ir īslaicīga parādība. Par koplīgumiem. Mēs redzam šobrīd, ka īsnībā ir ļoti maz koplīgumu kurus tiešām piemēro dalību valstis eh, norīkotiem darbiniekiem. Piemēram, Vācijā kopā ir kaut kur 17, 70 tūkstoši koplīgumu, un tikai 20 no tiem tiek piemēroti norīkotiem darbiniekiem. Tādēļ jāskatās, kādi būtu tehniskie risinājumi, kurus varētu piemērot visās dalībvalstīs, kas tiešām atrisinās šo problēmu un pārvarētu lielo atšķirību dalībvalsts mm, starpā par koplīgumu piemērošanu vietiem darbiniekiem un norīkotiem darbiniekiem. Un par apakšlīgumiem. Mums ir jāizskā, jāizslēdz apiešanas iespēja un vilts nosūtīto darbinieku situācija tā ir jāizskauž. Tā rada milzīgas problēmas šobrīd. Un tādēļ, kas tikai izmanto šīs tiesību normas eh, ne, negodīgi, nu tas ir ļoti rūpīgi jāskatās, lai to nevarētu to pieļaut. Tālāk, kā zaļie mēs kopā sagadām kāds 30 grozījums, un mēs vēlamies tiešām strādāt ļoti konstruktīvi ar citām um, politiskām grupām, jo mēs zinām, ka īstenībā ēnu referendu darbs un viss tas kopējais, tas ka pirmais posms vēlāk būs arī vienotā parlamenta pozīcija, tālāk būs trialogs sarunas, sarunas ar padomi. Un es domāju, ka mums izdosies panākt vienot nostāju mūsu komitejā un tad visā parlamentā. Paldies! Laura Gienauziets, tālāk vārds Martākungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es droši vien jūs nepārsteigšu, ka mūs ļoti kaitina un traucē šāds darbs. Mēs, mēs vienkārši gribam pateikt, norīkoto darbinieku direktīvu pilnībā ir jāsvītro. Tā ir jāizbeidz. Pirmkārt, tā rada sociālo dempingu, ko mēs faktiski precam, ka tas notiek Eiropas Savienībā. Un otrkārt, tas īstenībā nemaina jautājumu pēc būtības, jo te ir ļoti pārāk liels intereses liktas spēles. Protams, ka varētu mēģināt atrisināt divas problēmas. Viens ir šī konkurence starp austrumiem un rietumiem. Un austrumu valstu darbiniekiem, protams, ka ir ļoti pamatot interese ierasties rietumos, uzreiz viņiem daudzkāršojas viņu alga. Savukārt uh, austrumu valstīm ir arī interese, jo un savukārt rietumvalstīm, maziem uzņēmumiem, apakšuzņēmumiem šajā gadījumā ir ļoti sarežģīti, jo viņiem ir iespēja vai nu viņi tad arī mm, ir jāpārceļ savu uzņēmēju darbību. Un lielā skārtībā mēs redzam, ka īstenībā mēs esam zaudētāji. un līdz ar to, jo tad tikai iegūt uh, uzņēmumu īpašnieki, kas visiem maksā mazāk, un līdz ar to <clears throat> lielāku peļņu gūst akcionāri. Un līdz referentis man, Madam Šoķē un Žogla arī jūs, kundze, es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdus. Nu, labi, jūs spēlējat šobrīd spēli par grozījumiem. Um, Bet mēs redzam, ka visu laiku tie virzās tajā virzienā, lai varētu samazināt sociālo dempingu. Un būtu jārīkojas tādā veidā, lai tiešām aizsargātu savus darbiniekus nacionālās dalībvalstīs. Un savos grozījumos, ko mēs vēlamies pateikt. Tātad, ja mēs tomēr saglabāsim šo direktīvu, mums tomēr ideāli būtu jānodrošina, ka ir, ir ir vienlīdzīgi nosacījumi. Un īstenībā, piemēram, ja ir atšķirīgi šie noteikumi, tad labēlīgākos nosacījumus no pirmās dienas. Un, nu, es jau nesteigties īsi un nepārsniegt trīs minūtes. Paldies! Paldies! Tālāk nākamie runātāji. Un tad vairāk nebūs. Uh,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 Uh, the rapporteurs, and then we close the list. That means that you will... Nu jā, tad arī sarunas būs pabeigts, uh, un uh, trīs minūtes ir runas laiks. Helga Stīvens ir sarakstā. Atvainojos, bet esmu ēnu referente šim dokumentam. Esmu ēnu referente kādēļ? esmu pašā apakšā sarakstā. Man šķiet, ka man pienācās uh, agrāks runas laiks. Jā, jūs informācijai Makintēras kundze ir eh, ēnu uh, referenta, un viņa saņēma iespēju runāt. Nav no EKR divi ēnu referenti. Jā, pāris vārdi no manas puses. Pirmkārt, es uh, vēlreiz gribēju uzsvērt. Cik svarīgi ir juridiskais pamats. Neviens eh, šajā tāpā nenoliedz, ka šeit, protams, ir jābūt iespējam, iespējams iztenot darbņēmē tiesības, eh, eh, panāktās juridiskā ziņā ir jābūt vienotiem tirkam. Mums tāpat arī jāturpina arī šeit uzaicināt juridiski eksperti un cik svarīgi ir nodrošināt, piemēram, labālu gadījumā jānodrošina darba ņēmēja tiesības, jāpalīdz ar juridisko atbildi, eh, palīdzību. Un arī, protams, arī transporta jautājums ir svarīgs. Es patiešām gribēju uzsvērt, cik svarīgi ir, eh, lai atalgojumu kompetence ir eh, tikai vienīgi dalībvalstu kompetence. Šaķie kundze to pieminēja. Atalgojumu kompetence, tas tā ir jāizno dalībvalstiem atbilstoši tās likumdošanām praksē. Uh, Eiropas Savienība šeit nevar eh, radīt tādu situāciju, ka būtu dempings. Patiešām ir jāmainās situācija uz vietas. Mums attiecībā uz laika limitu, es domāju, ka svītrošana tam, un tas ir centrāls jautājums, es nedomāju, ka specifisks laika ierobežojums būtu nepieciešams. Un eh, šeit darba ņēmē tiesības, eh, ko tas precīzi nozīmē kas stājās spēkā pēc 2004. gadā, un uh, šiem darbā nosūtētiem um, darbiniekiem, ja nepieciešams, ir jābūt iespēja arī rīkoties kolektīvi. Tas ir uh, tie paskaidrojumi maniem izniegtiem grozījumiem, un uh, tagad vēlētos dot vārdu Pāvēl kungam. Un mums ir tikai maz laikā. Runāšu vācu valodā. Jaunās dalība valsts, protams, ļoti interesētas par šo direktīvu. Gribu uzsākt ar eh, dažu jautājumu uzdošanu. Tie ir jautājumi, kas man reizēm neļauj gulēt mierīgi. Kā praksē tas izskatās, ko mēs eh, iesakām grozījumos, kā tas izskatās un kā tas ietekmēs tos, kuri respektē visu, kas bija vecajā direktīvā. Man atbilde uz to ir jā, vai tas, ka ietekme ir liela, un to kopā ar referentiem un ēnu referentiem sanāksmēs eh, ir jānoskaidro, kamēr tie, kas to nerespektē, vai pie tā nepieturas, pie ko mēs esam nolēmuši pirms četriem gadiem ja ar šiem jaunajiem nosacījumiem tiks iedrošināti respektēt jaunos nosacījumus, man atbildi ir nē. Viņu neinteresējas par to, ko mēs šeit lemjam, ko šeit regulējam. Paskastīšu firmas, tās, protams, ir mm, jāsankcionē pilnīgi piekrietiem grozījumiem. Mums tiešām tās ir jāidentificē un jāsoda. Un ļoti skaidri vajadzētu arī par darbu ar migrāciju. Ko darīsim ar dalībvalstīm, kas, eh, kur trūks darba spēks? Man arī izbaža, mm, ka tas, kad, jā, tās, kas eh, jaunos varbūt, ka viņas var tikai eh, štata darbinieku sūtīt, eh, kas ilgāk jau strādā, bet jauna līguma tas nozīmē, ka ir arī jauni darbinieki, štata darbinieki. 13. auga vai Ziemassvētku nauda. Ja kāds strādā 8 mēnešus, tad tas ir uz 6 mēnešiem, tas ir ierobežot, ko tad viņš dabūs? Vienu sesto daļu no 13. augas vai divas trešdaļas? Par diviem mēnešiem vai par astoņiem mēnešiem tās ir lietas, uh, kas uh, ir jāpārdomā. Un es domāju, ka izpilda būtu bijusi labāka nekā tagad uh, spiest uz to, ka cilvēki respektē tiešām to, ko mēs šeit pieņemam. Agnesi arī zina, ka esmu šeit tiešām nošķīris to daudz, kam arī piekrītu, ko, kas tika teica, bet vienu es nevaru pieņemt seši mēnešu ierobežojumu. Paldies! Thank you, the floor goes. Paldies. Kostas kungam lūdzu vārds. Jā, lūdzu ļoti konspektīvi. Jā, paldies priekšādētājiem. Mēģināšu runāt īsi. Jā, šeit respektējot uh, referentu veikto darbu, tas patiešām ir liels sasniegums, bet uh, tomēr neesmu. Uh, pārliecināts, ka šis process ir nepieciešams, bet tomēr mēģināšu pašu labāk no tā visa secināt. Tātad bieži vien tā ir uh, problēmas starp austrumiem un rietumiem. Un otrā lielākā valsts, kas uh, nosūta darbiniekus vai pieņem nosūties darbinieks, ir Vācija. Tātad vienāds atalgojums, vienāds darbs. Šim principam pirmkārt to vajadzētu ieviest uh, vietējā līmenī kad tas tiks nodrošināts, tad mēs paaugstināsim uh, ticamību to visu panākt arī citās dalībvalstīs. Līkuma darbinieki, viņu samaksa ir uh, zemāka nekā štatā strādājušo darbinieku alga. Šeit atsaukt uh, arī uzrakstu Eiropas komisijai jautājumu, viņa man atbildēja, ka personas atalgojums ir atkarīgs no daudzveidīgiem aspektiem, par ko mēs šeit runājam pirmkārt. Attiecībā uz juridisko pamatu esmu pārliecināts, ka tā ir nepareiza pieeja raudzīties tikai uz atalgojumiem un eh, darbiniekiem un tikai šos divus aspektus ņemt vērā. Darbinieki ir jāaizsargā. Un, protams, tas uh, ietekmē arī brīvību piedāvāt pakāpojumus. Tas ir jautājums, uz ko mums jebkurā gadījumā jāskatās. Regulējumam vajadzētu būt pilnībā pārskatītam, un esmu iesniedzis eh, vairākus grozījumus par šo jautājumu. Vēlētos eh, pajautāt referentēm un ēnu referentēm pārdomāt to. Es esmu jurists, es eh, nevaru ignorēt šos aspektus liekumos. Mums vajadzētu pamatoties un mūsu darbu balstīt uz eh, pamatlīkumiem un eh, regulējumā šie nosacījumi ir jāņem vērā. Un pēdējais punkts. Jā, mums ir jāstrādā ar grozījumiem šai regulē, bet es pilnībā vēlētos īstenot šo darbu un jāņem vērā arī dalību valstu likumdošana. Piemēram, Francijā nesen samazinājās. Uh, tika pieņemts uh, lēmums, kas prasa franču valodas zināšanas uh, tie, kas strādā būvlaukumā. Ja viņi nerunā franču valodā, viņi nevar strādāt būvlaukumā Francijā. Tā ir tāda parādība, pret ko mums vajadzētu cīnīties un novērst. Gribētu noslēgumā pieminēt vēl sekojošo. Tas arī neatbilst arī līdz referentu viedokļiem, bet es domāju, tā ir iespēja tiešām visu uzlabot Eiropā un veidot vislabāko iespējamo likumdošanu Eiropā. Tagad vairs Leners kungam, un pēc tam Leners kungam, Kukāna kungam. Tagad jums vairs lūdzu. Paldies priekšādētājiem, un paldies līdz referentiem par ļoti labveikto darbu, un šie 500 grozījumi noteikti uh, nākamajās nedēļos, tā sakot, atvieglos darbu līdz referentiem. Jā, mums patiešām vajadzētu apzināties, ka mēs šeit runājam par brīvu pakalpojumu pārvietošanos. Šeit nav runa par darbinieku brīvu pārvietošanos, jo darbiniekiem vienmēr ir tiesības eh, doties jebkuru eh, valsti Eiropas Savienībā saskaņā ar eh, valstīm, un viņi brīvi var to darīt. Bet šeit runa ir par pakalpojumu brīvu kustību. Un uh, Marijas taisienas priekšlikumus oriģinālā mums vajag vairāk šādu nosūtīšanu Eiropā, nemazāk. Esmu eh, dzīvē pie robežas no Nīderlandē un varu to tiešām apliecināt, bet mums tiešām vajadzētu ļoti godīgu sistēmu darbā nosūtīšanu. Mēs raukāmies uz grozījumiem, ko esmu iesniedzis. Mēs visi esam redzam, ka ir grupa kolēģu, kas eh, vēras. Uh, eh, to padarīt vienkāršāku pakalpojumu un, un, un, un otru, otru grupā godīgāku. Un ja abus divus apvienot, tad jūs dabūsiet manus grozījumus, kas apmierina šīs abas prasības. Es ieteiktu jums, lai jūs tiešām tos uh, izlasītu un mēģinātu tos pieņemt. Es domāju, ka tas ir arī kādai eh, aktuālā likumdošana šeit ir jāpastrādā, jo nosūtītie darbinieki, tas tā vairs nav kā 90. gados, tas tika viss eh, plānots. Un šeit galvenie ir trīs eh, faktori. Šeit šo viltoto nosūtīšanu vajadzētu novērst. Un, ja šī, šis vēlas, mums ir jārunā arī par atalgojumu. Uh, un uh, pilnībā atbalstu līdz referentus, ka šai, šiem atalgojumam vajadzētu atbilst uh, dalībvalstu procedūrām, un es domāju, ka ja izdodas uh, atrast tādu labu ceļu, kā definēt atalgojumu šajā direktīvā, tad daudz no citiem jautājumiem jau varēs tikt atrisināti. Ja runa ir par laiku, par termiņu, kas ir ļoti svarīgs jautājums, nepieciešams, šeit ir. Uh, skaidru noteikumu vajadzētu tāpat kā atalgojuma jautājumā, un ja ir eh, elastīgums raud, raugoties uz atsevišķiem sektoriem, ne jau visus sektorus vien tas pats, eh, re, šeit ir daži sektori, kuras ir vairāk, eh, nosūtīt terminēki savukārt citos ir mazāk, un šeit, ja, protams, būs tāds vienāds risinājums visiem, tad radīsies sarežģījumi dažiem sektoriem. Pilnīgi piekrītu Ādamam Kosam, mums vajadzētu šeit skaidri apzināties, ko mēs darām, ja mēs raugāmies Mm, kā panākt politisko eh, kompromisu, ir jāraukās, kāds ir juridiskais pamats. Un lai nebūtu tā, ka eh, būs atkal gadījuma, ka, ar ko nodarboties Eiropas Savienības tiesā. Nākamajos gados būs tā gadījumā daudz ko strādāt, un es netiks pozitīvi atrisināts. Paldies! Un tagad vārds Kukanu kungam, un pēc tam mana kungam. Kukanu kungs, tagad jums vārds. Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, augstu vērtēju un saku paldies abām referentēm par to, kā viņas uzsāka diskusijas šorīt, un tāpat arī par eh, centieniem šajā patiešām ļoti sarežģītajā dokumentu kopumā. Vēl tāds vispārīgs komentārs kopš es. Eh, es mēģināju šos grozījumus. Pirmkārt, es domāju, ka transporta jautājumā to vajadzētu risināt eh, sektoru specifiskajā likumdošanas kopumā. Uh, Un eh, aicinu referentes eh, tiešām pārdomāt par to, kādas sekas atstās tas uz eh, uzņēmē darbību Eiropas Savienībā. Domāju, ka darbā nosūšanas direktīvas pārskatīšana nav cīņa starp darbiniekiem un darba devējiem. Nē, tas drīzāk šeit ir runa par to, kā nodrošināt, ka mūsu vienotais tirgus darbojas, darbojas uh, abos virzienos un lai būtu arī garantijas eh, pakāpojums sniegšanas brīvībai. Šim mērķim, lai to sasniegt, mums vairāk vajadzētu uzklausīt tos, kas eh, ir iesaistīti nosūtīšanā dienu no dienas. Eiropas uzņēmumi, kas nosūta darbiniekus un tos, kuri tiek nosūtīti. Šai ziņā mums ir jānodrošina, ka mēs lai mēs neradītu lielāku administratīvo slogu gan uz eh, nosūtījiem darbiniekiem, gan arī uz uzņēmumiem. Es domāju, to mums vajadzētu paturēt prātā. Paldies! Paldies! Tagad mana kungs, jums vārds, un pēc jums runās Jaslovetas kundze. Sirsnieks paldies! Es arī vēlējos Elizabetē un Agnesē sirsnīgi pateikties. Jūs prezentācijā jau bija skaidrs saklausāms, ka ir kopīgas gars kopīgi noskaņu, jūs vēlaties sasniegt kompromisu, tas noteikti ir ļoti vērtīga darba ņēmējiem, bet tāpat arī maziem vidējiem uzņēmējiem, jo mums abas puses, eh, protams, ir jāiesaista. Ir daži pamatprincipi pieņemti. Mēs nedrīkstam pieļaut sociālo dempingu nekur un esmu arī sastādījis ziņojumus, un arī darba nosošanas direktīvu to vajadzēs kā arī pateikt, bet mums tieši tāpat uh, ir jāvēršas pret protekcionismu. Pašlaik ASV tas tiek svinēts, uh, to dara cilvēks, kurš domā, uh, Eh, kam šī var balstīt eh, pārvaldes valsts ar 150 eh, valodas zīmēm. Tā nav tāda funkcija, kas ilgstoši varētu tikt izvērstā un ko vajadzētu pārņemt arī Eiropai. Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka mēs varam teikt, ka nosūtīšanai jābūt īstai un nevis šādai šķietamai nosūtīšanai. Un tas saistīts ar to, cik ilgi darba ņēmēji var būt nosūtīti uz citām valstīm vai nē. Un, protams, ka uh, varētu šie vildus pašnodarbinātie, tas arī bija dramatiski. Arī manā valstī Vācijā mēs gandrīz vai uz katru stūri kaut ko tādu sastopam. Es uzskatu, ka ir eh, šeit patiešām vajadzētu strādāt pie paskastījuši firmu jautājumu. Tas nav nekāds sīkums, un uh, nepietiek to, ka mēs sakām, ka mēs to pieņem zinās, zināšanām. Es esmu strādājis arī uh, Panamas dokumentu izmeklēšanas komitejā. Tas ir jautājums, kas ir milzīga nozīme, bet um, tas ir. Uh, jā, ja kāds ir nepareizi deklarēts, tas ir saistīts ar mūsu tiem daudziem mazie vidēji uzņēmumi, kas pieturas pie noteikumiem un kas arī vēlas sasniegt, ka darba ņēmēji tiešām tiek uh, godīgi un saprātīgi nosūtīti. Tas ir uh, pamatprincips, kur nekāda nekād veidā nevar mainīt. Uh, protams, par to, ko ir atbild, atbildīgas darībvalstis un darba koplīguma puses, tas ir skaidrs. Gribētu noslēgumā pieteikt jautājumu. Nē, esmu atradis atbildi. Uh, par, eh, arī pārskatot grozījumus par eh, šādiem reprezentatīviem darbu koplīkumiem. Kas tas tāds ir? vai pēkšņi eh, darba koprieguma autonomija tiek kaut kādā veidā apdraudēta. Gribētu šeit analīzes, lai būtu. Paldies. Paldies. Jāslavētas kundze un pēc viņas Vēberis kundze. Jozlovets kundze, jā, paldies priekšsēdētāji. Gribētu teikt paldies uh, kolēģiem, kuri ir iesnieguši grozījumus, jo vairākums no šiem grozījumiem pierāda, ka mēs visi vēlamies uh, skaidru un caurskatāmu regulējumu par darbā nosūtīšanu, darba ņēmēju mobilitāti. Tas viss jānodrošina tādā drošā veidā Raugoties uz eh, grozījumiem, ko mana grupa iesniegusi, mēs mēģinām ieteikt tekstu, kas nodrošina šo skaidrumu un caurskatāmību gan uzņēmējiem, gan eh, darbiniekiem, kas attiecas uz eh, ilgtermiņu nosūtīšanu. Vispirms mums vajag novērtēt uh, juridiskās sekas pēc 24 mēnešu perioda, mēs iesakām papildus tiesības, papildus tiesības sarakstu, ko varētu garantēt nosūtītiem darbi, darbiniekiem. 229. tas ir. Mēs gribam elastīgāku veidu par to, kā tiek aprēķināts nosūtīšanas periods. Aprēķins 24 mēnešiem atsaucas periodā 36 mēnešos ar iespēju šeit izdarīt arī atkāpes un divus mēnešus arī pauze šajā periodā. Daudzi sektori prasa šādu regulējumu. Turklāt vēl mēs arī iesakām normu, kā labāk koordinēt darbu šajā direktīvā 93 par uh, nosūtītiem darbiniekiem. Tas ir nosākts uh, sociālo apdrošinājumu pakalpojumus tajā valstī, kurā uh, viņi strādā. Mums tas ir jāņem vērā šī likuma nosacījuma. 365. grozījums mēs iesakām, ka minimālās, minimālai līmeņi uh, nosūtiem biriem vajadzētu arī vēl papildus samaksas uh, saņemt uh, par oficiālām dienām, darbdienām un brīvdienām. Tāpat arī vajadzētu uh, gada beigās viņiem saņemt īpašos maksājumus, bonusus un papildus samaksāju, maksājumus, ko piedāvā dalību valsts. 412. grozījums mums ir ļoti svarīgs par normu publiskot šo informāciju mājaslapā. Ja darba devējs maksā uh, šo paredzēto summu, bet ja šeit ir problēmas ar uh, aprēķinu papildu samaksājumiem, tam visam jābūt caurskatāmam transporta uh, pakalpojumam ir jābūt uh, izslēgtam no šīs direktīvas. Šeit mēs runājam par tranzītu transportu pakalpojumiem. Tā ir ļoti īpaša joma, specializēta industrija. To vajadzētu, tam vajadzētu būt noslēdam specifiskā regulējumā. Eiropas komisija šeit ir norādījusi uz vairākiem gadījumiem, ar kuriem nevajadzētu attiecināt līdzīgas normas kā uz citiem pakāpojumiem. Mēs uzskatām, ka šāda veida transporta pakāpojumu vajadzētu izslēgt no šīs direktīvas. Noslēgumā, tāpat kā mūsu kolēģi no, no Francijas, gribētu teikt, ka 60% no nosūtīšanas ir uh, dažādās um, Rietuma Eiropas, uh, uh, Rietuma valstīs vairāk, un tas ir visvairāk uh, arī vajadzīgs šis darbs šajā Eiropas daļā, to arī nedrīkstētu aizmirst. Un tagad vārds Šaidrovas kundze, um, jo Vēbers kundze tagad nerunās. Jā, paldies, gribētu teikt, ka es augstu vērtē Vēbers kundze. Um, visi kolēģi, kas strādā pie šī dokumenta, un, protams, ka mums ir arī atšķirīgi viedokļi par šo jautājumu. Gribētu teikt, ka no mana viedokļa ir vairākas pretrunas, kas ir pamats, eh, juridiskais pamats atē, eh, šai direktīvai. Mēs šeit runājām par sašķeltību Eiropas Savienībā, kas nedod labumu nevienam. Pirmkārt, mēs raugoties uz statistikām. Taisnība tāda, ka darbā nosūtīšana ir starp eh, rietumu un rietumu valstīm tie, kas ir skārti, tad ir lielākoties uz rietumu valstīm, kas ir šie uh, neļaušie upuri. Tātad uh, tie ir no centrāla Eiropas valstīm, bet, protams, ka tie ir uh, mazie vidēji uzņēmumi no vidus Eiropas valstīm. Jo viss šīs prasības un šie stingrie nosacījumi tas, uh, to, protams, uh, tikai lielās transnacionālās uh, kompānijas būs spējīgas izdzīvot šajā tirgu. Vēl viena tāda neskaidrība, manuprāt, vai pretruna ir eh, sajaukšu ideju ar darbinieku aizsardzību, kas ir, protams, ļoti atbalstāma ar to, kas ir eh, nelikumīgi, kas ir nelikumīgi un kas ir eh, jāsotas, ja kurā gadījumā nelikumīgi. Kādēļ mēs sajaucam jautājumus, kas ir saistīti ar nelegāliem aspektiem un regulējumu uz attiecībā uz dar, nosūtiem darbiniekiem, to es īsti nesaprotu. Un, protams, ir Jā, atkal par poļu santehniķi. Poļu santehniķis nekad nav bijis nosūtītais darbinieks. Viņš var pieņemt lēmumu, tāpat kā jebkāds cits darbinieks Eiropas Savienībā strādāt. Bet mēs šeit eh, visu šīs lietas šeit sajaucam. Un darbā nosūtīšanas direktīva, mēģinot eh, noteikt lietas, kas faktiski tām nevajadzētu būt šeit iejauktāām, ja jūs man jautātu. Uh, Un tādēļ mums šeit jādomā par juridisko pamatu. Tādēļ, ka nosū, darbā nosūtīšanas tas ir attiecībā uz pakāpoņu veidu vai jebkāda cita veida nepieciešamībām. Un, ja paplašināt šeit juridiskās teiks, eh, eh, juridiskais pamats, tad es eh, esmu ļoti pret to, ka tiktu mainīts juridiskais pamats. Tāpat arī, jā. Es tāpat arī apsveru, ka mums nepieciešams uh, likumdošana, kas būtu pa sektoriem specifiska, arī pa transportu, bet pa transportu gribu jums teikt, ka jau mazie vidēja uzņēmumi no vidus Eiropas valstīm, daudzi no tiem jau ir izņemti no Eiropas tirgus, viņi nevar ilgāk vēl piedāvāt savus pakalpojumus, jo likumdošana Eiropas valstīs, li likumdošana nav tikai vienīgi. Uh, likumi. Tas ir arī administratīvais vietējie noteikumi, kas nekad nav uh, mājas lapās uh, pašvaldību iestādēs. Un ticiet man, esmu runājis tiešām ar ļoti daudzām asociācijām, transporta mm, pakalpojumiem, arotbiedrībām, un patiešām uh, mēs esam krietni sarežģījuši viņiem dzīvi. Paldies, Šaidrovs kundze. Tagad vārds Stīvensas kundzei. Vispirms Šodros kundze. Jā, paldies priekšēdētāji. Paldies par šo debatēm. Tā ir iespēja mums eh, paskarot mums mūsu grozījumus. Ja mēs vēlamies, lai šī direktīva būtu caurskatām, tad mums vajadzētu būt iespējai arī paskaidrot iemeslus, kādēļ mēs esam iesnieguši grozījumus. Esmu 11 grozījumus pat iesniegusi. Tikai izskaidrošu dažus no tiem. Pirmkārt, par eh, juridisko pamatu. Es uzskatu, ka tas ir eh, piemēroti juridisko pamatu veidot tā, ka tiktu aizsargāti nosūtītie darbinieki, bet mums vajadzētu šeit eh, par eh, nodrošināt brīvu pakalpojumu, pārvietošanās brīvību. 56. pants. To vajadzētu šeit saskaņot ar tekstu, šeit vajadzētu atsaukties uz pakalpojumu pārvietošanās brīvību. Mans otrais grozījums, par ko vēlos runāt, ir saistīts ar transportu. Es domāju, ka iespējams kompromiss visiem dažādiem grozījumiem, kas ir saistīts ar transporta jomu, ir priekšlikums, kas, eh, kurā es vēlos ieviest kā pašreizējā direktīva 1996. gadā direktīvu to vajadzētu novērtēt, izvērtēt, un vajadzētu šeit raudzīties, kāda ir sektora specifiskā likumdošana par transportu. Citiem vārdiem sakot, palielināt administratīvo slogu, ko grasās darīt šī pārskatīšana, to nevar piemērot transporta jomā. Un mēs visi saprotam, ka mūsu referentes to apstiprina, bet transports ir tiešām specifisks sektors, kam ir nepieciešama sektora specifiska likumdošana. Es domāju, tas ir loģiski. Bet eh, šīs direktīvas pārskatīšana nevar tikt attiecināt uz transportu. Transportam vajadzētu at, eh, attiecināt 96. Eh, gada direktīvu. Un tagad vārds Helgai Stīvensai un pēdējais runātājs būs uh, Kristensen kungs. Eh, tagad vārds Stīvens kundzei, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos par iepriekšējo sajaukumu, jo es domāju par citu dokumentu, par kuru diskutēsim šo pēcpusdienu. Tiešām atvainojos. Tagad runāt par šo dokumentu. Sākumā vēlos pateikties abām referentēm par paveikto darbu saistībā ar šo ārkārtīgi būtisko dokumentu. Uh, Un, lai gan norīkošanas jautājums ir ārkārtīgi jutīgs, tas ir ārkārtīgi nepieciešams turpināt cīņu pret sociālo dempingu. Tas ir ārkārtīgi būtiski norīkoto darbinieku un arī vietējo darbinieku aizsardzībai. Tāpat arī nedrīkstam aizmirst, ka tas ir būtiski pilsoņu viedokļa, pozitīvu viedokļu radīšanai par Eiropas Savienību. norīkošana, atšķirībā no brīvas pārvietošanās eh, tiesībām, ir pēc definīcijas īstermiņa pasākums. Un, manuprāt, mums ir jānosaka maksimālais eh, norīkošanas ilgums šajos sektoros. Tā kā vidējais norīkošanas ilgums parasti ir īsāks par četriem mēnešiem, tad, manuprāt, sešu mēnešu periods būtu piemērots termiņš. Viens no riskas, tas, kas ir kur ir riska sektori, par to būtu jālem dalībvalstīm. Un šeit uh, situācijas ir ļoti atšķirīgas starp dalībvalstīm, taču šāda pieeja ņemtu vērā subsidaritātes principu. No otras puses, uh, neriskantajos sektoros brīvas pakalpojumu pārvietošanās un arī norīkošana ir nodrošinājuši izaugsmi un labklājību. Nevienmēr norīkošana nozīmē sociālo dempingu, un šis elements ir būtisks, kur mums nevajadzētu aizmirst mūsu debatēs. Tad es neuzskatu, ka šeit vajadzētu noteikt maksimālo norīkošanas laiku neriskantajos sektoros, ja tiek nodrošināts šie konkrētie aspekti. Jā, mums ir jācīnās pret sociālo krāpniecību, taču nedrīkstam kavēt brīvu pārvietošanos pakalpojumu preču jomā. Un, un līdzīgi es eh, diskutētu arī saistībā ar sociālās aizsardzības regulas aspektiem. Vēl viena lieta, par kur grib runāt, ir eh, līdzvērtīga atalgojuma par līdzvērtīgu darbu aspekti. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir būtiski arī saistībā ar konkurenci. Tad darbiniekiem tas būtu solis uz priekšu pret uh, krāpniecību. Un nav šaubu par to, ka Eiropas Savienībā ir jānodrošina labklājība un darba vietas, nevis uh, jāiejaucas uh, zināmās dalību valstīs, uh, izjaucot darba tirgu un iejaucoties algu noteikšanā. Taču nevēlos, lai šis princips par vienlīdzīgu uh, atalgojumu būtu tā obligāti jānosaka likumos, ja likumi tiek slikti ievērot un neko nepanāksim. Turklāt, ja tiek radīta papildu birokrātija, tas rada tikai papildu ierobežojumus piekļuvai tirgu īpaši MVU sektorā. Mēs vēlamies daudz efektīvāku iekšējo tirgu un noslēgumā vēlos uzsvērt to, ka algu noteikšana ir dalību valstu kompetence. Un tāpat kā jau minēja kāds iepriekšējais runātājs, mums ir jārada veiksmas situācija visiem un pilnībā atbalsta šādus pūliņus. Paldies! Paldies, Stīvens kundze! Kirstensen kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentēm par līdz šim paveikto. Manuprāt, tas veids, kā jūs sadalījāt darbu pa dažādām tematiskām jomām, ir ļoti labs, jo tādēļ mēs daudz labāk varam strādāt pie dažādajām problēmām. Piekrītu Tomasam Annam, mums ir jācīnās pret protekcionismu un vienlaikus arī pret sociālo dempingu. Mums ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme, nediskriminācija. Tam jābūt mūsu mērķim un sarkanajai līnijai šajā direktīvā. Jā, līnija ir sarkana. Tātad mums nevajadzētu nu, piedāvāt iespējas, ka radoši var apiet likums un normas, un vēlos iebilst tiem, uh, kolēģiem, kas uzskata, ka transporta sektors būtu jāizslēdz. Iespējams, ka šeit ir nepieciešamas īpašas normas, taču darbinieki, kas tiek norīkot šajā sektorā, uh, uz tiem arī ir jāpiemēro šīs direktīvas normas, citādi viss būtu neproduktīvi. Manuprāt, šis uzdevums ir arī ļoti noderīgs visai Eiropas Savienībai, arī mūsu parlamentam, kas liecinātu par to, vai spējam tikt galā ar esošiem izaicinājumiem. Ja mēs varam panākt vairākumu bez sašķelšanās, tas būtu arī labs uzdevums ministru padomēji parādīt to, ka arī viņiem izdodas piedāvāt labu direktīvu, likvidējot šo plaisu starp dalību valstīm. Jā, viedokļi var būt dažādi, taču mums ir jāsadarbojas kopā arī šajā komitejā Eiropā, lai būtu labs rezultāts. Paldies! Paldies par tik īsu un precīzu komentāru. Iespējams, mēs varētu dot pāris minūtes laika komandas vadītājiem no komisijas puses, un tad beigās jums būs 25 no pēdējiem vārdiem. Lūdzu, komisijas pārstāvs Pereiras kundze, pāris minūtes jūs komentāri. Pereira kungs, lūdzu. Paldies, mēģināšu izteikties īsi. Paldies par uh, iespēju piedalīties debatēs. Paldies savām līdzreferentēm par viņu izcilo darbu. Paldies arī deputātiem par uh, aktīvo iesaistīšanos, par daudziem grozījumiem. Es piekrīstu Lanšatiekuns uh, novērtējumam par to, kā, kā protams, te ir um, zināms tikai nu, manevrēšanas ierobežotas brīvības, apzinoties šādām nozīmīgumu. Varbūt es varētu drīkst arī pateikt dažus punktus par svarīgākiem grozījumiem. Pirmkārt, mēs pilnībā piekrītam ko, tam, ko norādīja abas līdzreferents un citi deputāti, par to, ka jānodrošina skaidri saprotami noteikumi, kurus var precīzi piemērot un arī precīzi izkontrolēt. Jā, mums ir skaidrs, ka, piemēram, jautājums par atalgojumu šobrīd tieši virzās tādā virzienā. Vienlaiks es varu uzsvērt. Ir jāveido tā lielāka caurskatāmība. Es ceru, ka grozījumi to arī veicinās. Par to, kādā veidā tad tieši norīkoto darbinieku direktīvu darbosies. Tomēr šobrīd jau liekas, ka dažādu ideju un sistēmu paralēlā veidošana, ko piemēro atšķirīgiem periodiem, ir domā, kas var pretējā virzienā. Nevis vienkāršošanu, bet sarežģīšanu. Ja jums ir atšķirīgi režīmi, noteikumi sešiem, 12 mēnešiem vai 24 mēnešiem vairāk, Tas neatvieglos darba un noteikums ne pašiem darbņēmējiem, ne devējiem. Tādēļ būtu ļoti svarīgi saglabāt uh, direktīvu sākotnēji mērķi. Tad skaidri noteikti, ka mēs pieņemam nacionālās noteikums un skaidri pasakām, kādā ietverā tas darbojas. Un mērķis, protams, ir veicināt brīvu pakalpojumu apriti un iekšē tirgus funkcionēšanu. Šī koordinācija ir jāspiemēro tikai strikti koordinācijas periodam. Piemēram, direktīva runā arī par nodarbinātības nosacījumiem un darba apstākļiem. Un darba apstākļi, kurus saprotam tikai nodarbinātības nosūtīšanas, norīkošanas brīdī. Es redzu, ka te varbūt mēģinājums arī varbūt uh, no atsevišķiem grozījumiem runāt par iepriekšējo darba periodu vai turpmāko darbu periodu. Es domāju, ka tas varbūt šoreiz nebūtu produktīvi, šāds risinājums. Mums ir jāpieturas pie pieejas, ka mēs runājam par darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem tieši norīkošanas periodā. Tas ir direktīvas mērķis. Minēju jau iepriekš un vēlreiz atgādināšu Mēs nevarētu pieņemt noteikumu, zināms, noteikums, kas veicinātu tieši vai atklātu diskrimināciju starp norīkoto darbinieku sniegtiem pakalpojumiem un vietējiem uzņēmumiem. Nu, ir atsevišķi grozījumi, kas to ierosina. Es būtu ļoti uzmanīgs, lai neko tādu neierakstītu. nedrīkst būt tādas atšķirības, un um, arī īstenībā no norīkošana un darbība balsts, no kuras tiek nosūt, norīko darbinieki, norma piemērošana, nu, tur jādod mm, tāds režīms, kas nepieļauj arī pārāk liels plaisas. Vienīgais, ko es vēlētos teikt, tad šobrīd balstāmies uz juridisko pamatu, kas ir uh, tieši drīzāk juridisks, protams, ne tik daudz politisks. Jo, nu, šī izvēle, tas ir bijis ļoti nopietns izsvērts lēmums, un um, juridiskās pamat, tieskais pamats ir um, skaidri pamatots objektīviem kritērijiem, un tas arī precizē, kā noteikti uh, dubultoties, ko pamatu, piemēram, tikai jā, kāds gadījumos. Ja tiešām divi direktīvas mērķi, viens sociālais mērķis, Un nav tā, ka viens ir primārāks, otrs subsidiārāks. Ja, piemēram, divus tiesiskos pamats, tas, protams, sarežģīs šito situāciju. Direktīvas kopējais mērķis ir un paliek iekšē tirgus laba funkcionēšana. Vienlaiks arī nodrošināt, protams, kā tiesisko ietvaru darba tiesību piemērošanai. Bet tiesa skaidri ir vienmēr savos spriedumos arī uh, norādījusi, ka izšķirošais lēmums ir bijis skaidrs tiesa kā pamat izvēlē. Paldies! Thank you, and now, uh, uh... Paldies! Tagad došu vārdu Jongērijus un Šatjē kundzēm. 20, apmēram 20, 23 minūtes jums lūdzu. Labi, paldies paldies arī visiem kolēģiem par papildu dimensijas piedāvājumu tam, ko, protams, varējām arī izlasīt uh, rakstiski. Es tiešām priecājos, ka veltījāt laiku ne tikai, lai sagatavotu šos grozījumus, bet arī, lai pastāstītu par tiem šeit par to, kā jūs tos interpretējat. Es ceru, ka arī tuvākajā nākotnē jūs uh, nebaidīsieties, ja es jums atkal lūkšu atkārtoti skaidrot savus grozījumus, jo, kā jau teicām iepriekš, mums ceļā vēl tā, priekšā vēl tāls ceļš, taču esmu arī diezgan pārliecināta par to, ka spēsim tikt galā ar šo uzdevumu, ja mēs tiešām vēlamies uzklausīt visus priekšlikumus un cenšamies atrast kopīgu nostāju, ar kuras palīdzību nākotnē varētu notikt eh, pareizi iekšējā tirgus darbība ar pienācīgu attieksmi pret eh, MVU, tāpat arī ar pienācīgu attieksmi ar norīkotiem darbiniekiem. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars, un iespējams, ka mums jāatzīst, ka nevaram neizpildīt šo uzdevumu, jo mūsu pilsoņi Varētu pat teikt, ka viņi mums maksā diezgan smuku summu naudas, lai mēs izpildītu šos uzdevumus un atrastu risinājumus veiksmīgai attīstībai. Mums, man, tas ir būtiski, lai mēs tiešām aizsargātu Eiropas Savienības pamattiesības. Un, protams, pārvietošanās brīvība ir viena no pamatbrīvībām, un mēs nevēlamies to likvidēt. Arī savā agrākajā dzīvē, kā arotbiedrības vadītājs, vienmēr aizstāvēju tiesības, ka darbinieki drīkst pārvietoties citur, ka tās ir vienas no pamata darba tiesībām, ka jums ir tiesības meklēt darba iespējas citur, ja jūsuprāt, jūs, uh, tas būtu labāk. Taču pārāk bieži pakalpojumu pārvietošanās brīvība tiek izmantota tā ļaunprātīgi. Ne tikai lai aizsargātu darbiniekus, bet gan lai apietu pamatiesības, to starp pamatiesības darbiniekiem. Un, manuprāt, mums ir būtiski atrast šo līdzsvaru, piedāvāt piemērotu priekšlikumu. Es neatbildēšu uz uh, visiem priekšlikumiem kā tādiem, jo vēlos pateikt, ka es jau varētu aplēst, kur tas nozīmē, ka varētu aplēst, kur būtu kopīgais um, kopīgās nostājas, eh, šie kopsaucēji. Mums ir vēl jāstrādā visiem kopā, lai atrastu parlamentāro vienprātību, jo tiešām pēc tam, kad notiks balsošana pie mums, mums eh, būs, nu vismaz es tā dzirdu un ceru, ka tiek sniegti pozitīvi signāli no padomas, un ja padome strādā šajā tādā pašā laika grafikā kā mēs, tad pēc darba padomē mums būs trialogs, un tam mums ir nepieciešama šīs eh, plašais konsens. Manuprāt, mums ir jābūt būt spējīgiem izpildīt šo uzdevumu, jānodrošina resursi, lai pārtrauktu sociālo dempingu, lai pārtrauktu iespējamā protekcionisma uh, ieviešanos, jo tas mums nekāda nepalīdz doties uz priekšu. Noslēgumā vēlos teikt, tiešām ļaujiet man jums zvanīt un lūgt papildu skaidrojumus vēlāk saistībā ar visiem šiem grozījumiem. Un ar prieku raugos ne tikai uz turpmāko sadarbību ar savu referenti, un ēnu referentiem, bet ar visiem šīs komitejas locekļiem par šo ļoti plašo jautājumu. Un, protams, es sev pie galda uzrakstīšu, ka man ir jābūt spējīgai izpildīt šo uzdevumu. Paldies! Mm, merci, Agnes, de cette euh, conclusion. Paldies, Agnes, par šiem ļoti pozitīviem secinājumiem, kas reizē tādi aicinoši. Paldies, uh, priekšsādātāji. Mans pirmais komentārs būtu tāds. Paldies visiem ēnu referentiem par sadarbību un paldies visiem kolēģiem, kas arī precīzi izteicās šorīt. Un vēlreiz precizēja savus grozījumus un savu uh, uh, domu. Uh, Pirmkārt, mūsu izpratne un mūsu cerības īstenībā mainās. Es te ļoti rūpīgi atzīmēju, es jūs uzklausīju, mēs nekad vēlam nevēlamies šķelt, šķelt Eiropu. Šis kopīgais Eiropas gars, tas ir pats svarīgākais. Uh, ko mēs dzirdam no visām pusēm un arī visi kolēģi, kas šorīt izteicās, paldies tiešām par to. Sādāk mēs nemaz nevarētu strādāt. Sādāk mēs nepanāktu arī pozitīvus secinājumus, ja mēs nesaglabātu šo galveno uh, uzstādījumu. Mēs nedrīkstam šķelt Eiropu. Un balstīties tikai nacionāliem apsvērumiem. Jūs visi pieminējāt un vairāk izcēla, ka Francija, mana valsts, pēdējo nedēļu laikā ir ļoti aktīvi rēģējusi ar saukto Moljēra klauzulu, kas varbūt īsti neatbilst Eiropas garam, bet kas vienkārši vēlas pateikt to, ka nevis nevis nacionālā mērogā, bet īstenībā Francija vēl to skaidri pateikt. Mums uh, Francijas parlamentā, Nacionālā asamblējā īstenībā būtu bijusi skaidra nostāja tātad pret uh, šādu ierobežojumu brīvām pakalpojumu sniegšanai. Tas nebūtu iespējams, bet parādās atsevišķie reģioni vai atsevišķas pil, pilsētas, kur šādi ierosinājumi ar vien parādās. Un es ļoti aktīvi, protams, cīnījos pret šādu moļēra klauzulu un nekad neatkāpšos no tām. Jo šādā veidā vienkārši tas grauj Eiropas garu. Tas nopietni Tas ir ļoti nopietni. Tas ļoti grauj brīvo personu pārvietošanos, pakalpojumu sniegšanas brīvību. Un es pēc savas pārliecības esmu uzrakstījis pat vēstuli pašai savai partijai, kas īstenībā dažkārt viņiem, man liekas, bija grūti saprast, un dažkārt ir ļoti <laughs> uzteikti jāklauvē, lai tevi saprastu. Un to es darīju. Un tā cīņa. Un es nedomāju, ka to vajadzētu atkārtot. Tādēļ jūs noteikti mani sapratīsiet, kas ir mans vadmotīvs un kāda ir mūsu kopīgā izpratnē ar Agnesi. Uh, Te es nekādā ziņā nevēlos arī valstis pret valstī, austrums pret rietumiem. Ne, nu, es vēlos strādāt izsvērti un līdzsvarot, un līdz ar to un šī moļēra klauzula man tas, protams, ir nepieņemama. Un tad es viņu lieki nereklamēšu. Un jūs varat rēķināties ar manu skaidru nostāju pret tādu ierobežojumu. Otkārt. Eh, ne jau es par sevi runāju, mēs īstenībā aizstāvjam visus. Mēs aizstāvam visus norīkotos darbiniekus Eiropā. Otkārt. Mēs visi kopā meklējam tās kopsaucējus. Mēs negribam šeit nodarboties ar protekcionismu, bet vēlamies veidot kopīgu izpratni. Te galu galā mums būs jārēķinās vēl arī parlaments pret padomi. Ja parlamentā vairākums atbalstīs šo savu nostāju, mums, protams, līdz to nepieciešams ļoti skaidra, precīza nostāja sarunās, trialogā, lai varētu aizstāvēt savu pozīciju. Mēs esam nopietni jau pie tā strādājuši, un tā arī turpināsim. Te nav runa tikai par mūsu līdzreferentiem, bet gan par visiem. Martina, piemēram, tieši par ēnu referendumu jau bija, bija ēnu referentu sanāksmē. Nākošā ēnu referentu sanāksmē Nu, mums vēl jāsaka, kurš datums tas būs, un tad mēs kopā arī skatīsim visus grozījumus. Nu, lai sāktu virzīties jau uz kompromisu. Viss kā no nu, referenti ir saņēmuši jau šādu ielūgumu. Manuprāt, jāskatās sekretariāt, tad varat gaidīt 5. aprīlis, ja? Aha, 5. aprīlis tas būs, vai ne? Tad būs iespēja Jūs sākat jaunu darba posmu, kur galvenais uzdevums būs izveidot kompromisus. Nu, varbūt teikt, protams, tā būs tādā sarežģīta ģeometrija, kas mums jāizsno, ņemot vērā daudzus mainīgos, atšķirīgās nostājas, bet tomēr tas ir un paliek mūsu mērķis. Tādēļ. Kur mēs runājam par brīvu pakalpojumu sniegšanas kārtību? Šī pamatbrīvība ir un paliek, un mūsu princips ir vien par vienu to pašu darbu vienāds atlagojums. Sādāk mēs runājam par sociālo depingu, tālāk tāpat jautājums par algu. Uh, atalgojumu un arī par transporta izdevumiem. Par tiesiskā pamata izvēli. Jā, es dzirdēju, cik piesardzīgi un um, pamatoti izteicās komisijas pārstāvis, ka dubultā tiesiskā bāze ir ārkārtas variants. Jā, es to saprotu. Bet, diemžēl, man liekas, ka komisijā. Redziet, mēs šeit esam nodarbinātības lietu komiteja, nevis iekšē tirgus komiteja. Tā kā mēs runājam vienlaikus par ļoti nozīmīgu pakalpojumu sniegšanas brīvību un darbinieku pārvietošanās brīvību, bet papildus mums jāsaprot, ka vārdiem ir tāds zināms svagums, kas arī nav tikai par tirgu, bet ir par sociāliem jautājumiem kas ir vienlīdz svarīgi. Un mums politiķiem, kaut galā mēs esam politiķi, ievēlēt politiķi. Un mēs vēlamies pateikt skaidru signālu saviem iedzīvotājiem, ka Eiropa reiz arī sociālā Eiropa, kas rūpējas par iedzīvotāju jautājumiem. Skatieties, kas notiek, visko, līdz ko ir aptaujas par Eiropu. Pirmais jautājums - viedokļu apmaiņā, aptaujā iedzīvot jums uzreiz pateiks - nodarbinātība. Un līdz ar to tas ir jautājums, ko Eiropa mums palīdz, ko mēs varam sagaidīt no Eiropas. Domāt par bēgļiem, tālāk par eh, noteikumiem, kas ir saprotami, skaidri ka jūs meklējat nodarbinātību ar vien tālāk. Nu, bet pats mums tomēr vēlamies panākt skaidrs noteikums. Un lūk, tas mans komentārs priekšsādātāji jums visiem kolēģiem, kas ir vēl palikuši. Paldies, Agnesē. Nav jau vienkārši. Mēs gal galā pārstāvam atšķirīgas politiskās grupas. Un es varētu arī skaidri iecisties un pateikt, nē, tā un tā, nē, bet mēs vēlamies pārvērt savas pozīcijas un veidot tādu kopīgu izpratni. Un mēs arī to darīsim. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Agnesei, Jungērijus kundzei un Morē, Morē Šotjē kundzei. Tiešām ļoti interesanti bija jūs uzklausīt, un mēs ir liels cerības nākotnē. Tas arī viss šobrīd. Atsāksim darbu pulksten divos, kad pie mums ciemosies madams Taisens kundze no komisijas. Un tad mums ir paredzēta diskusija vēl par jaunatnes nodarbinātību. Aicinu jūs atgriezties pulksten divos. Paldies!